Priekšsēdētāji kungs, eh, Terabels kungs, ieņemiet lūdzu vietu. Dāmas un kungi, es vēlētos sākt eh, sanāksmi. Vakardienas darba kārt, vakardienas sēdes projekts ir eh, pieejams, ja jūs neiebilstat, tad mēs uzskatīsim to par pieņemtu un pāriesim pie darba kārtības kopīgās debatas publiskais iepirkums. Eh, mūsu rīcībā ir Žvāna kunga ziņojums koncesijas līguma slēgšanas tiesību piešķiršana un divi ziņojumi no Tarabēlas kunga. Pirmkārt par publisko iepirkumu un otrkārt par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdens apgādes enerģētikas un transporta un pasta jomā. Diemžēl Žvēna kungs šo pēcpusdienu nevarēja ierasties, viņu aizstās Tūnas un Hoņštēnas kundze. Tūnas Hoņštēnas kundze vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, kolēģi. Žuvēna kungs, eh, mūsu referents par koncesijas direktīvu nevar šodien ierasties, kā jau mēs dzirdējām. Viņam ir ļoti žēl par to, ka viņš nevar ierasties neparedzēt apstākļus.